pēc šīm debatēm. Nākošais darba kārtības punkts ir aicinājums pārtraukt Kotonu nolīgumu attieci sakarā ar Ugandas un Nigērijas nesen pieņemtajiem likumiem par homoseksualitātes kriminalizāciju. Parīt šajā pašā ēkā kulpēsies eh, Eiropas Savienības eh, un AKK valstu paritārā asambleja un birojā mēs izlēmām, ka šajā punktā un šajā brīdī apstiprinātais teksts kalpos kā Eiropas parlamenta nostājas pamats šajā parlamentārajā asamblējā, kur bez šaubām piedalīsies gan Ugandas, gan Nigērijas eh, parlamentārieši. Un tagad eh, dodu vārdu kā autoram doktoram Tārnokam uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, Ugandas prezidenta nesenais lēmums pieņemt skarbu antigeju eh, likumdošanu, tāpat arī draud mūža ieslodzījums par smagu homoseksuālu pārkāpumu, kā tur minēts. Šī rīcība rada diskriminējošu vidu pret parastiem cilvēkiem, kuriem vienīgais eh, noziegums ir eh, pievilcība, ko viņi jūt pret eh, viņu pašu dzimumu pārstāvjiem. Tiek apgalvots, ka homoseksualitāte ir koloniāls imports. Ir jācenšas rīkoties, nepārtraucot dialogu ar, šīm, ar šo valstu valdībām, uh, bet eh, jāspriež par to, kā varētu eh, uzsākt sarunas ar šo valstu izslēgšanu no Kotonu nolīguma, bet jāturpina arī stiprināt pilsoniskā sabiedrība. Tagad kā autoram vārds eh, ir deputātam Romeva Iro ēdam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, mēs nosodām Nigērijā un Ugandā pieņemtos uh, likumus. Tie apdraud universālās eh, cilvēku tiesības, tiesības uz biedrošanos un paredz nežēlīgu degradējošu izturēšanos. Seksuālā identitāte ietilpst individu tiesībās uz privātumu, kā to garantē starptautiskās tiesības un konstitūcijas. LGBT tiesības ir neatņemams cilvēku tiesību elements. Parakstot šo tiesību aktus, Ugandas un Nigērijas valdības atsakās ievērot uh, attiecīgos uh, savas attiecīgās saistības, kurām tās ir piekritušas Kotonu līguma ietvaros, un tāpēc aicinām uzsākt uh, apspriešanos, lai pārtrauktu šo valstu dalību Kotonu nolīgumā. Paldies, Raul! Un tagad, um, kā autoram, dodu vārdu deputātam Repols divām minūtēm. Poisā puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs rezolūcijas priekšlikums eh, aicina īstenot eh, vispārēju principu, nosakot, ka visi cilvēki ir dzīvojuši brīvi un vienlīdzīgi, visiem ir vienlīdzīgas tiesības, nevienam nav jādzīvo bailēs tikai savas seksuālās orientācijas dēļ. Uh, Par spīti tam šobrīd pa, pat 76 valstīs homoseksualitāte ir uh, uzskatīta par noziegumu un par to var piespriest prat nāves sodu. Ugandā un Nigērijā šie cietumsodi ir paredzēti vairākus gadus ilgi, un tie ir cilvēku tiesību un cilvēku cieņas pārkāpumi. Tāpat tas ir pretrunā ar AKP eh, valstu nolīgumu attiecībā uz ekonomikas eh, attīstību. Un uh, ir tiešām jāuzsāk politiskas konsultācijas par uh, nolīguma iesaldēšanu un par palī attīstības palīdzības orientēšanu uz nevalstiskām organizācijām, nevis valsts iestādēm. Nevar sodīt visu sabiedrību apturot palīdzības sniegšanu, bet ir jāpārorientē šī palīdzība. Eiropas Savienība ir izstrādājusi vadlīnijas uh, attiecībā uz LGBTI un cilvēktiesību aizsardzību, un mums tagad ir jāpild savas saistības. Ugandas un Nigā, Nigērijas varas iestādes ir uh, jāaicina izsvītrot šādus noziegumus uh, no krimināla kodeksa jo nigēriešiem, ugandiešiem un ārzemniekiem tagad draud ārests un vārdarbība. Nevienai uh, valstī nav tiesību neievērot savu uh, starptautiskās saistības. Paldies, Repaukungs, tagad kā autore uzstājas Šākis kundze. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi tā kā AKP uh, uh, sanāksme sākas šajā parlamentā, mums ir jāvēršas pret šiem uh, likumiem, kas ir pieņemti Ugandā un Nigērijā, kur homoseksuāliem draud ļoti smagi sietums sodi, un tas ir pretrunā ar cilvēku tiesību klauzulu 98. pantā. Tiek runāts par evaņģēliskiem ekstrēmistiem no ASV, par LGBTI, pret kuriem ir izsludināts tagad raganu medības. Šāda situācija arī apdraud cīņu pret HIV aids. Tādēļ vairākas valstis ir nolēmušas iesaldēt vai apturēt savu attīstības politiku. Bet mums ir jāskaidro, ka mēs nevēlamies vēl vairāk padziļināt vienkāršo pilsoņu ciešanu šajās Āfrikas valstīs galvenā problēma, piemēram, korupcija vai infrastruktūras trūkums, kas skar uh, visus cilvēkus, ir uh, jācīnās arī pret Uh, bruņotu ekstrēmismu. Par to mums ir jārunā dialogos par sadarbību. Bet mums ir jāpieturas stingri pie e, Eiropas vērtībām un pie nolīgumiem, ko šīs pašas Āfrikas valstis ir pārakstījušas, apņemot pildīt visas cilvēku tiesības un tās ievērot. Paldies! kolēģe, un tagad uz vienu minūti vārds deputātam Sonikam. Paldies, priekšsādātāji. Ir jāveic pasākumi saistībā ar Ugandas un Nigērijas pieņemtajiem likumiem. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka valstis, kuras politiski ar mums sadarbojas, tirzniecības palīdz attīstības eh, ziņā pieļauj šādu likumu pieņemšanu. Kā mēs to vērojam Ugandā un Nigērijā, kā piemēru, var nosaukt desmit gādu cietumsodu cilvēkiem, kuri e, sapulcējās eh, ar nolūku, ka E, kalpot LGBT kopienai. Tāpat Ugandā viena persona ir notiesāta uz dāvi. Mums ir jādomā par sankcijām, kotonu nolīgumu ietvaros un es aicinu Eiropas Savienību rīkoties šajā sakarā e, tuvākā samita laikā. Paldies, kolēģi! Pēdējais runātājs. Kā? autoram ir Marija Kristīna Veržjā, kuras rīcībā divas minūtes. Ugandā ir proklamēts likums, kas kriminalizē homoseksualitāti, nāves sots ir mainīts, um, nomainīts ar uh, mūža ieslodzījumu. Nigērijā 13. janvārī ir pieņemts analoģisks likums. Pirmais likuma upuris ir e, notiesāts uz 15 pletnes cirtieniem. Situācija bija sarežģīta šavā valstī jau iepriekš, jo homoseksualitāte tika apspiest arī iepriekš. Šodien ir iet tālāk un tiek uzskatīts, ka homoseksuāļu medības ir atļautas. Turklāt eh, amerikāņu evaņģēlistu baznīca ir ar ļoti negatīvu ietekmi uz notikumiem. Eh, Ugandā eh, ir publicēti tabloīdi, kas uh, uzskaita vairāk nekā 200 personas ar visiem vārdiem. Turklāt Ugandā viens no šādiem upuriem 2011. gadā ir Dāvids Kato. Tāpat arī ir zināms, ka uh, juridiskā neskaidrība ir to interesēs, kuri apsūdz. Nevar pieļaut šādu situāciju. Ugandai un Nigērijai ir šie likumi jāatceļ, un mums ir jāizdara spiediens uz šīm valstīm, izmantojot Kotonu nolīgumu 96. pantu, kā arī publiski, politiski un finansiāli atbalstot tās eh, NVO, kas aizstāv LGBT tiesības. Ir jāstrādā, lai mainītu mentalitātes un atbrīvotos no obskurantisma. Un mums ir jārīkojas, lai panāktu savu paldies, Marija Kristīna, un tagad ir runātāji, kur izteikties, izteiksies parlamenta grupu vārdā, un vispirms dodu vārdu sociālistiem kolēģiem Derikam Voganam. Uh, uh, Paldies, uh, priekšsarētāji kungs. Nigērija un Uganda ir pieņēmusi likumus, kas kriminalizē homoseksualitāti. Un ir runas arī par līdzīgiem pasākumiem citās valstīs. Šī situācija jau brieda vairākus gadus un šobrīd ir kļuvusi par realitāti. Daudziem, protams, ir aizdomas, ka šie likumi ir pieņemti uh, Eh, to ir izdarījuši politiskie līderi, kas vēlas novērst uzmanību no patiesām ekonomikas un sociālajām problēmām šajās valstīs. Eiropas Savienība nevar klusēt par šo tēmatu. Mums ir jāparāda, ka mēs ļoti nopietni uztveram cilvēku tiesības. Jautājums ir, ko Eiropas Savienība var darīt. Es tik, tik tiešām uzskatu, ka risinājumam ir jānāk no Eiropas Savienības, nevis no atsevišķām individuālām dalību valstīm. Trīzumā, manuprāt, ir iespējas, kur mums ir iespējams risināt šīs problēmas bez eh, sarunas vešanas par kaut kādu nolīgumu tikai. Eh, tuvāko dienu laikā eh, ir samits ar, e, ar Eiropas Savienību un AKK. Un uh, Tāpat arī politiskais dialogs eh, par cilvēktiesībām paredzēts 23. Eh, martā. Tāpat arī Eiropas Savienības Āfrikas samits 2. un 3. aprīlī. Tās ir visas tuvākās iespējas pārnāt šo jautājumu. Daži minēja jautājumu arī par eh, palīdzības maksājumu apturēšanu, bet eh, kā citi ieteica, labāk būtu pārvirzīt šo atbalstu nevalstiskajām organizācijām, it īpaši tām, kas eh, darbojas izglītības un veselības aprūpas jomā. Tāpat arī Āfrikas Savienība būtu jāmudina izrādīt eh, līderu dotības un uzņemties Eh, iniciatīvu, lai šis eh, process neturpinātos, nepaplašinātos reģionā, jo lai kādi šie cilvēki arī būtu, viņi ir pelnījuši, ka viņi cilvēktiesības ievēro. Paldies, eh, Dērēk, un tagad zaļo grupu, grupas vārdā deputāta Kornelīse. Paldies, priekšsēdētāji. Ir brīdis, kad ir jāparāda, ka cilvēktiesības ir tiešām prioritātes jautājums Eiropas Savienībai. Uh, Uganda, Nigērija parlamenti ir pieņēmuši lēmums kriminalizēt uh, eh, homoseksuāls personas. Tas nebija uh, mirkļa iespaidā pieņemts lēmums, bet gan pārdomāts lēmums, neskaroties uz vietējo un starptautisko NVO un pilsoniskās sabiedrības aicinājumiem, tāpat arī no starptautiskās sabiedrības. Ugandas eh, geju un lesbiešu var eh, tikt ieslodzīti uz vairākiem gadiem, tāpat arī viņu ģimenes un draugi, kas viņus atbalsta. Situācija Nigērijā ir tikpat šausminoša. Tas jau ir novedis pie vardarbības un diskriminācijas pieauguma pret šiem personām. Secinājums var tik izdarīt tikai viens. Uganda un Nigērija neizpilda savas saistības saskaņā ar Kotonu nolīgumu. Līdz ar to gatavošanās, eh, viņu līdzdalību šajā nolīguma apturēšanai ir jāuzsāk nekavējoties. Jārunā ar šo valstu valdībām un, ja eh, viņas to neņem vērā, tad mēs vienkārši kuļām tukšu gaisu. Un pēdējais runātājs šajā uzstāšanas kārtā ir deputāts Obermajers, kurš uz pusotru minūtu pār izteiksies pie frakcijām nepiedarošo deputātu vārdā. Nu- Jā, paldies. Jā, mēs eh, saprotam, ka homoseksuāli cilvēki Nigērijā un Ugandā ar daudziem gadiem cietumā var tikt sodīti, bet citur pat ar nāvi. Tad eh, debats par eh, iespējamo homoseksuālu personu apspiešanu Eiropas Savienībā liekas neadekvātas. Uh, maksājuma attīstības palīdzības ietvaros ir jāpārdomā. Katrā ziņā tam, tiem nevajadzētu iet valdības eh, kasē, bet jāatbalsta ir nevalstiskās organizācijas. Tas augtējiem AKK valstīm, kurām ir noteikts eh, īpašs režīms tirzniecībā, ir jāicina šīs valstis arī ievērot cilvēktiesības. Acim redzot, Eiropas Savienība uh, ir izsmēlus visus diplomātiskos kanālus bez uh, reāliem sasniegumiem, ko darīt tālāk. Tas varētu nozīmēt, ka Nigērija un Uganda tiks izslēgta no Kotonu nolīguma. Paldies. Gracias, kolēģi. Paldies, kolēģi. Un eh, tagad brīvā mikrofonā ietvaros mums ir pieteikušies seši deputāti, bet es precīzi pēc vienas minūtes atslēgšu katram mikrofonu. Un pirmais runātājs Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu izskanējušiem ieteikumiem, jo tas, kas notiek Ugandā un Nigērijā, absolūti nav pieņemami. Ir tīpaši homoseksuāla persona kriminalizēšana un drakoniskie sodi, kas eh, tiek piemērot šīm personām. Protams, ka mums ir jāskatās, ko darīt ar palīdzību, kur mēs sniedzam šīm valstīm. Katrā ziņā vajadzētu pārtraukt palīdzības sniegšanu valstu valdībām un pārorientēt to uz nevalstiskajām organizācijām. Ugāns prezidents sacīja, ka viņa rīcība balstās uz tās augto medicīnisko ekspertu ziņojumu, kas saka, ka homoseksualitāte nav ģenētiska, bet gan sociāla parādība. Šeit, protams, ir, ir vieta izglītot cilvēkus kas attiec uz viņu pieeju. Cerams, ka Ugandā un Nigērijā mēs varēsim īsākā laikā panākt rezultāts. Paldies. Nākošais runātājs Lidija Gēringe. Dziękuję, panie przewodniczący. W dniu 16 stycznia. Paldies, priekšsēdētāji. 16. janvārī šeit parlamentā mēs pieņēmām rezolūciju nosodot Ugandas un Nigērijas lēmumu kriminalizēt homoseksualitāti. Jaunie likumi uh, nosaka, ka uh, tie, kas stājas vien la, dzimumu laulībā, laulību liecinieki un laulības lēdzēji var tikt krimināli sodīti. Tas ir pretrunā ar cilvēku tiesību deklarāciju un kotonu nolīgumu. Eiropas Savienība kā palīdzības sniedzējā attīstības valstīm eh, ir eh, tā ir pienākums raudzīties, lai šīs valstis ievērotu cilvēktiesības. Tādēļ ir jāpārskata sadarbības principi ar šīm divām minētajām valstīm. Un turpmākās sadarbības nolīgumiem ar Uh, trešajām valstīm ir uh, jāiekļauj noteikumi par nediskrimināciju soci uh, seksuālās orientācijas dēļ. Paldies. Nākamais runātājs ir uh, Morvais kundze. Paldies, Roeva un citi šīs uh, rezolūcijas autori. Lūdzu atbildiet uz manu jautājumu jautājuma. Jautājumu, kādēļ jūs izraugāties tieši šādus gadījumus, ko apspraust? Es minēšu citu gadījumu. Sauda Arābijas diplomāts, kas atrodas ASV, strādā ASV, saņem draudus no Sauda Arābijas par spīdzināšanu, nehumānu attieksmi, lūdz patvērumu ASV. ASV atsakās sniegt patvērumu šim cilvēkam. Sauda Arābija ir bagāta, spēcīga valsts, ASV draudzīga valsts. Un uh, arī pēc eh, Snaudena atklāsmēm ASV joprojām ir uh, draudzīga valsts Eiropas Savienībai. Vai tiešām ir kāda iespēja, ka arī šādu gadījumu būs jāizskata Eiropas parlamentā, vai nu šoreiz, vai citreiz? Paldies! Tagad vārds eh, deputātei Korholai. Kiitos, arvoisa puhemies. Keit... Paldies priekšsēdētājiem. Mums ir jādomā par attīstības palīdzības principiem, ko darīt, ja saņēmē valsts pārkāp cilvēku tiesības. Startautiskā kopiena neklusē Zviedrija, Norvēģija un Nīderlande ir paziņojuši, ka tās apturēs palīdzības sniegšanu šīm valstīm vai arī to novirzīs uh, uh, citām organizācijām. Bet Mums, protams, ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas. Ir ļoti grūti palīdzēt šiem cilvēkiem, jo arī viņiem draudz cietumsots, ja viņi palīdz uh, homoseksuālām personām. Mums ir jāpatur prātā, ka visām valstīm ir pienākums cīnīties pret pilsoņu diskrimināciju. Paldies, kolēģi, un tagad Vārds deputātam Borisam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Domāju, ka mums būtu jāpārskata Kotonu nolīgums un iespēja noteikt sankcijas. Domāju, ka abu valstu lēmums ir pret cilvēktiesībām, tā ir diskriminācija pēc seksuālas orientācijas, un mums tāpēc nāktos pārtraukt maksājumus attīstības palīdzībai un atbalstīt NVO. Tas būtu skaidrs vēstījums šīm valstīm, ka e, parakstītie nolīgumi nedrīkst tikt e, lausti šādā veidā, nepārkāpti Un attīstība palīdzība ir atkarīga taiskaitā no saistību ievērošanas. Aicinu pārdomāt iespēju pārtraukt maksājumus. Pēdējais runātājs tur brīvajā mikrofonā ir deputāts Silvestris uz vienu minūti. Kolēģi, priekšsēdētāji Ugandas un Nigērijas likumi ir netaisnīgi, nicināmi, tie ir jānosoda, taču ar nožēlu konstatēju, ka ir tādi, kuri mēģina izmantot šos gadījumus, lai runātu par um, um, par eh, medicīnisku apaugļošanu, par eh, palīdzību iznāsāšanai, eh, jo Eh, LGBT pāri var palīdzēt daudziem bērniem, kas ir nākuši pasaulē. Viņi ir, tā ir minoritāte, kas ir diskrimināta, bet netiek dzirdēta. Paldies, deputāts Silvestri, mēs esam pabeiguši klausīt deputātus privā mikrofonu ietvaros, un tagad dosim vārdu komisāram Levandovskim, lai viņš varētu izteikties eh, komisijas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Eh, šobrīd mēs diskutējam par nesen pieņemtiem likumiem, eh, kuri nosaka, ka Ugandā un Nigērijā homoseksualitāte ir krimināla noziegums, bet tie jau nav vienīgie gadījumi, kad LGBTI eh, kopiena tiek diskriminēta pasaulē. Eiropas Savienība vēršas pret visām uh, diskriminācijas formām, un 2013. gadā padome apstiprināja vadlīnijas par cilvēku, eh, par tiesību ievērošanu un pre, nediskrimināciju vēršoties pret jebkādu LGBT diskrimināciju. Un uh, Uh, attiecībā uz Ugandu un Norvē, uh, Nigēriju mēs uzskatām, ka ir jāievēro vispārējie cilvēku tiesību principi un nekādi reliģiski vai citi aizbildinājums, kā seksuāla orientācija nevar pamatot diskriminācijas gadījumus. Un šobrīd uh, ir paredzēts uzstākt konsultācijas saskaņā ar 96. nolīguma pantu ar šīm divām valstīm. Mums ir jādod priekšroka dialogam, un mēs jau sākam konsultācijas ar šo valstu valdībām, lai stiprinātu uh, Uh, politisko dialogu 28. Uh, uh, martā saskaņā ar Kotonu nolīgumu 8. pantu. Dēreks Vogans minēja vēl citas iespējas šai sakarā, un šobrīd mēs neveiksim nekādus maksājumus no ES budžeta. Tas nozīmē, ka pat, praktiski šie uh, maksājumi tiks apturēti. Līdz ar to šīs tikšanās reizes būs izšķiroši svarīgas mūsu attiecībām ar šīm divām valstīm Kotonu nolīguma ietveros turpmāko mēnešu laikā. Tas arī noteiks mūsu turpmāko soļus šai sakarā. Paldies, komisāri, esam saņēmuši sešus rezolūciju priekšlikumus. Eh, debats mēs tagad beidzam un balsojums notiks pēc brīža, kad būsim pabeiguši skatīt trešo dienas kārtības punktu, kas attiecas uz drošību un cilvēku tirsniecību Sinajā.